Polsat tego 10 spotkania w Kazachstanie chciałbym dowiedzieć, dobrze? Please sit down. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs, lūdzu ieņemiet vietas. Dear friends. Lūdzu, ieņemiet vietas, mīļie draugi. Vēlamies taču darboties pēc iespējas ātrāk, tāpēc strauji vien trauciet uz savām vietām.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 Uh, Godātie draugi, sāksim darbu burtiski pēc minūtes. Lūdzu, ieņemiet vietas. Otwieram posiedzenie. Sākam sanāksmi. Es gribētu jūs atgādināt.